Ja. Herr Präsident! Priekšsēdētāja kungs. Jā, līdz ar to mēs atsākam savu darbu. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams, vai jums būtu kādi komentāri par to? Šķiet, ka komentāru nav, līdz ar to vakardienas sanāksmes protokols ir apstiprināts. Von der EFDD-Fraktion habe ich Anträge.